Okay, friends. Uh, first we'll... Uh, kolēģi un draugi, vispirms dosim iespēju tulkiem uh, mūs uzrunāt un uh, dodu tagad iespēju tulkiem izteikties lūdzu. draugi. Tad uh, sāksim ar uh, jautājumus, ko jāatbild mutiski. Tas ir uh, paredzēts padomei par sociālo aizsardzību strādājošiem un pašnodarbinātiem. Balsojam! Beidzam balsot! pieņemts 47 balsis pār, neviens nav pret un neviens nav atturējies. We'll, uh... Tagad uh, jautājums, uz kuru mutiski jāatbild komisijai par to pašu tematu. Sākam balsot. All have voted because if... Visi ir nobalstojuši. Ja tas tā ir, tad beidzam balsot. Jā, un 49 balsis ir par, neviens nav pret. Paldies! Pārējām tagad pie bārastā balsošanas saraksta un sāksim ar darbu un privātās dzīves līdzsvaru. We start with uh, amendment 263, those in favor. 63, kas ir par, pret, atturas, noraidīts.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 268. grozījums atkrīt. 267. par pret atturas noraidīts. 268. grozījums par pret atturas noraidīts. 269. par pret atturas noraidīts. 20. kompromiss pret atturas pieņemts. 21. kompromiss 4. lapusē par pret atturas pieņemts. 5. lapuse Sestā lapuse. 22. kompromiss. Jā, tas ir svarīgs kompromiss par pret atturus pieņemts. H kompromiss par pret atturus pieņemts. 23. kompromiss par pret atturas pieņemts. 24. kompromiss par pret atturas pieņemts. FAM 35 kopā ar 340. grozījumu par pret atturas noraidīts. 339. grozījums par pret atturas noraidīts. 341. par pret atturas. 342, 343, 344 par pret atturas noraidīts. 347. par pret atturas pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 26 balsīm par 348. Nē, es atvainojos, tas atkrīt. 25. kompromiss par pret atturas pieņemts. 361. grozījums kopā ar Juri 32 par pret atturas noraidīts. Alternatīvais 26a kompromiss par pret atturas atturas noraidīts. 26. A kompromiss balsojam elektroniski pārbaudot rezultātu. ECR grupai viens balsotājs par daudz. Tagad viss kārtībā, beidzam balsot un noraidīts ar 23 balsīm pret. 26. kompromiss par pret atturas pieņemts. Trīsimt astoņdesmit ceturtais grozījums par pret atturas Pārbaudīsim 384. grozījums, sākam balsot un beidzam balsot. Noraidīts ar 26 balstīm pret. FEM 39 par pret atturus pieņemts. 3, 8, 8 par pret atturas noraidīts. 3, 8, 9, nē, tas atkrīt. Mums tā šķiet. Bet balsosim par 389. grozījumu par pret atturas noraidīts. 393. grozījums par pret atturas pieņemts. 394. atkrīt, 392. un 91. arī. Otrā daļa 391. grozījumam. Par to gan mums ir jābalso vai nē. Does it fall? The second, oh, no, no, the second of, of this one, 390, 391. 391. The second part, the second part, okay. second part. So if we the first vote. part is false, okay. and the second part is compatible, so it has to be Okay, adopted. we vote on the second part. Balsojam pār 391. grozījumu otro daļu. Sākam balsot. Tātad kas par pret atturas pieņemts. N kompromiss par pret atturas pieņemts. 27. kompromiss par pret atroda, atturas pieņemts. 414. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim rezultātu 414. grozījumam. Sākam balsot. Viens eh, balsotājs par daudz sociāldemokrātiem. Tagad viss kārtībā. noraidīts ar 30 balsīm pret. 32. kompromiss par pret atturas pieņemts. I kompromiss par pret atturas pieņemts. Četrsimt divdesmit ceturtais. Nē. 28. kompromiss par pret atturas pieņemts. 430. grozījums par pret atturas pieņemts. 29. kompromiss par pret atturas pieņemts. 30. kompromiss par pret atturas pieņemts.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 466. grozījums par pret atturas noraidīts. 469. par pret atturas noraidīts.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 Amendment 491. 491. grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski. noraidīts ar 37 balsīm pret 9 par 492 par pret atturas noraidīts. 494. grozījums. Vispirms pārbaudīsim rezultātu balst, grozījumam 499. Tātad balsojam elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? noraidīts, 39 balstis bija pret. Četrsimt deviņdesmit ceturtais grozījums ar mutisko sociāldemokrātu grupas grozījumu, kas par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts 25 balsis par. 495. grozījums par pret atturas pieņemts. J kompromiss par pret atturas pieņemts. 503. grozījums. Balsojam pa daļām. Pirmā daļa par pret atturas noraidīta. Otrā daļa atkrīt. Tagad 34. kompromiss par pret atturas pieņemts. 528. grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski. 528. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts ar 27 balstīm pret. 529. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim rezultātu balsēm elektroniski par 529. grozījumu. Beidzam balsot, un tas ir noraidīts ar 28 balsīm pret. 530. grozījums atkrīt. Nē, es atvainojos, mums par to ir jābalso. Kas ir par pret? atturas noraidīts. 531. par pret atturas noraidīts. 35. kompromiss par pret atturas uh, pieņemts. FAM 52 par pret atturas pieņemts. 545. grozījums atkrīt. 546. grozījums ar mutisko sociāldemokrātu grozījumu par pret atturas pieņemts. 548. par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski par 548. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts ar 27 balsīm par. Neliels balss pārsvars bija. 36. kompromiss par pret atturas pieņemts. Kā kompromiss par pret atturas pieņemts. 568. grozījums par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski par 567. grozījumu. Beidzam balsot. Un sociāldemokrātiem viens balsotais par daudz. Noraidīts ar 32 balsīm pret. 571. grozījums par pret atturas atturas Man izskatās, ka noraidīts. 572. grozījums par pret atturus noraidīts. 573. grozījums par pret atturas pieņemts. 578. grozījums par pret atturas noraidīts. 577. grozījums par pret atturas noraidīts. 574. par pret atturas pārbaudīsim rezultātu. 574. grozījums sākam balsot un beidzam balsot. Noraidīts ar 39 balsīm pret 570 piektais grozījums, nē. Pieciem septiņdesmit piektais grozījums tomēr. Kas ir par? Pret. Atturas noraidīts. Pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski par 575. Beidzam balsot noraidīts ar vienas balss pārsvaru. 576. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski. 576. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 33 balsīm par 580. grozījums par pret atturas noraidīts. 579. grozījums par pret atturas noraidīts. 581. par pret atturas pieņemts. L kompromiss par pret atturas pieņemts. 40. kompromiss par pret pret atturas pieņemts. 588 par pret atturas pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski par 588 grozījumu. Beidzam balsot un noraidīts. 37. kompromiss par pret atturus pieņemts. 601. grozījums par pret atturas pieņemts. 602. un 603. grozījums par pret atturas noraidīti. 604. 38. kompromiss par pret atturas pieņemts. 39. kompromiss par pret atturas pieņemts. 619. grozījums un 620. grozījums par pret atturas noraidīti. 621. grozījums par pret atturas noraidīts. 622. grozījums, kas par pret atturās noraidīts. 622. grozījums pārbaudām balsām elektroniski un eh, beidzam balsot. Pieņems tomēr viens balsts vairākumu. 600. Kurš tad mums tagad bija? 623. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Noraidīts. 600. 24. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 625. grozījums. Kas par? kas pret, kas atturās noraidīts, 626. par, pret, atturās noraidīts, 17. grozījums, kas par, kas pret, atturās noraidīts, bet nu pārbaudīsim labi. 17. Eh, grozījums, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Un noraidīts. 30 deputātiem balsojot pret. 628. grozījums, kas par, kas pret, atturās, noraidīts. Pārbaudīsim, vien labi, balsojam elektroniski par 628. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 31 deputāts balsos pret. Tālāk. Balsojam par grozījumu Jurī 50. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņems. Pārbaudīsim balsojumu elektroniski par Jurī 50. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Pret balsojuši 35 deputāti. 629. grozījums par pret, atturās, norēdīts. Balsojam elektroniski vēlreiz par 629. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts ar vienas balsas vairākumu. 620, ne, 630 grozījums. Kopā ar FEM 55 balsojam Kas par, kas pret, eh, atturās. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski arī par šiem diviem grūstiem. Beidzām balsot. Noraidīts. 29 deputāti balsojuši pret. 627. grozījums, kas par? Pret. Atturās noraidīts. 631. grozījums kopā ar Jūriju 51. Kas par? Pret. Pārbaudīsim balsojumu rezultātus. 631. grozījums kopā ar Jūriju 51. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 30 deputāti balsoši pret. 632. grozījums mutisks grozījums, ko iesniegusi sociāldemokrātu grupam. Kas par? Kas pret? Atturējās. Izskatās, ka pieņemts. Bet, eh, nu, atsimēcot, jūs gribēsiet, lai mēs pārbaudām ar savam rezultātus, ja? Labi. Tātad šis mutiskais sociāldemokrāta grupas iesniegtais grozījums. Sākam par to balsot un beidzam balsot. Un redzam, ka tas ir pieņemts 37 deputātiem balsojot par. Tālāk pārējiem pie grozījuma jūri 52. Kas par? Kas pret? Atturās? Norēdīts? 633. grozījums. Kas par? Pret? Atturās? Šķiet, ka pieņemts. Bet nu labi, varam arī pārbaudīt balsojuma rezultātus. Sākam balsot par 633. grozījumu. Vēl varat pagūt nobalsot, bet nu tad tagad gan balsojums, balsojumu beidzam. Un noraidīts. Trīs balsu vairākumu šis grozījuma priekšlikums ir noraidīts. Tālāk. Kompromiss numur 41. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts? 649. grozījums, kas par pret atturās pieņems. 651. grozījums, kas par pret atturās pieņems. 652. grozījums atkrīt, eh, balsojam par 653. grozījumu kopā ar 600. Nā, nē, tas arī atkrīt. Labi, tad pārējiem pie grozījuma 558. kas par pret atturās pieņems atturās pieņemts. Tālāk kompromiss numur 42, kas par pret atturās pieņemts. Sešsimt sešdesmit devītais grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 670. Eh, kopā ar 651. un FM 60 grozīm. Tātad balsēm par trīs grozījumiem kopā, kas par pret atturās pieņemts. Tālāk daži grozījumi atkrīt. Un pārējiem pie 19. panta. Un šeit mums ir grozījums numur 676, kas par, kas pret atturās norēdīts. Nu, tālāk, seš, 20. pants un pirmais punkts, apakšpunkts numur viens, grozījums 677. Tātad 677. grozījums, kas par pret, atturās norēdīts. 678. grozījums, kas par pret, atturās pieņemts. Un tad. Uh, Vēl jānobalso par 679 grozījumu. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Tātad 679. grozījums tomēr pārbaudām elektronisku balsojumu rezultātus, balsojumu, beidzam balsot. Un redzam, ka... Kas tad te mums atgadījies? Nu, diezgan pārliecinoši noraidīts. Nu, varbūt kāds nepareizās pogas saspieta, nu nezinu. Un tālāk pāriem pie septītā kompromisa. Kas par? Pret? Atturās pieņemts. 21. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Noraidīts. Kompromiss eh, viens. Par? Pret? Atturās pieņemts. Tālāk grozījums Jurī 2. Kas par? Pret. Atturās pieņems. 28. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pārbaudīsim balsojumu rezultātus par 28. grozījumu. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Norēdīts ar uh, divu balsu vairākumu. 27. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās, norēdīts. 29. grozījums. Kas par? Nā, ne, tas atkrīt. Labi, tad uh, otrais kompromiss tā vietā, kas balso par, pret, atturās uh, pieņemts. Tālāk balsojam par 35. un 36. grozījumu kopā, kas par, pret, atturās uh, pieņemts. Kompromiss A, kas par, pret, atturās pieņemts atturās pieņemts. Tālāk, attiecīgi, trešais kompromiss. Kas par? Pret, atturās pieņemts. Un tālāk, 44. grozījums. Kas par? Ā, nē, atvainojos. Čer... Jā, tomēr 44. grozījums. Kas par? Pret, atturās pieņemts Pārbaudīsim balsojumu rezultātus. Balsojam elektroniski par 44. grozījumu. Aiziet! Beidzam balsojumu. Un, mm, tas ir pieņemts. 31 deputātiem balsot par 45. grozījums atkrīt. Tad balsojam par 46. grozījumu. Kas par? Pret. Atturās noraidīts. 48. grozījums, kas par pret atturās noraidīts. 49. grozījums par pret atturās noraidīts. 52. grozījums, kas par pret atturās noraidīts. 53. un 54. grozījums balsojam kopā, kas par pret atturās noraidīts atturās pieņems. Grozījums jūrī 6 par pret atturās pieņems. Fem 5 par pret atturās noraidīts. Kompromiss 4. Kas par? Kas pret? Atturās pieņems. Tālāk pāriem pie piektā kompromisa. Kas par? Kas pret? Kas atturās pieņems. Balsojam par 83. grozījumu. Cerams, kandidāts savos sarakstos, kas par, kas pret. Pārbaudīsim balsojumu rezultātus par 83. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsojumu. Un tas ir noraidīts. A3 balsu vairākumu. Tālāk, Jurija 11. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. Un tālāk 88. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturējās pieņemts? FM9 kopā 94. grozījumu balsojam vienā komplektā. Kas par? Kas pret? Kas atturējās noraidīts? 91. grozījums. Kas par? Kas pret? Pārbaudīsim balsojumu rezultātus par 91. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un uh, pieņemts ar uh, 43 balsu vairākumu. 86. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās noraidīts. 92. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās noraidīts. 93. grozījums. Kas par? Pret. Uh, Pārbaudīsim balsojumu rezultātus par 93. grozījumu. Sākam balsot! 93. grozījums. Beidzam balsot. Un šīs grozījums ir pieņemts. 32 deputāti balsojuši par. Bija kāda problēma ar uh, balsošanas kārtu? Šeit jau ne pārējiem pie balsojuma par 95. grozījumu. Kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. 96. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās noraidīts. Un tālāk jūrī 12. kas pār, pret, atturās noraidīts. 97. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts. Jūrī 13. kas pār, pret, atturās pieņemts. Jūrija 14. Kas par? Kas pret? Kas atturējās pieņems? 99. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturējās norēdīts. 100. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturējās norēdīts. 6. kompromiss. Kas par? Pret? Atturējās pieņems. Tālāk jūrija 17. Kas par? Kas pret? Atturās. Noraidīts. Pārbaudīsim, labi, balsam elektroniski pa jūriju 17. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un noraidīts. 115. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņems. Jūrija 18. Kas par? kas pret, atturās noraidīts. Kompromiss 8, kas par, pret, atturās pieņemts. Tālāk pārējiem pie 125. grozījuma, kas par, un pret, atturās noraidīts. 126. grozījums, kas par, pret, atturās pieņemts. FEM 11. Kas par? Kas pret? Pārbaudīsim balsojumu rezultātus par grozījumu FEM 11. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Jā, divu balsu pārākumu. 127. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Norēdīts. 9. kompromiss. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Tālāk, desmitais kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. Un tālāk 153. grozījums. Kas par, kas pret, atturās, norādīts. 11. kompromiss. Kas par? pret, atturās pieņemts. Tālāk, um, attiecīgi, 12. kompromiss. 12. kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. Un tālāk, 178. Grūzījums, nē, tas atkrīt. Labi, tādā gadījumā 13. kompromiss. Kas par? Pret. Atturās pieņemts. Un 181. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Norēdīts. 14. kompromiss. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 197. grozījums. Nē, tas atkrīt. Un nu, tādā gadījumā pārējiem pie 15. kompromisa. Kas par? Pret atturās pieņemts. Tālāk 200 grozījums, kas par? Nā, tad vēl pie tam balstam kopā ar 177. grozījumu. Tātad 200 un 177 kopā, kas par, kas pret, kas atturās. Norēdīts. Pārbaudīsim. Labi. Pārbaudām balsojuma rezultātus 200 un 177. grozījums. Balsojam kopā elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un eh, redzam, ka tas tomēr ir noraidīts ar viens balss vairākumu. 16. kompromiss. Kas par? Pret? Atturās pieņemts. Pārējiem tālāk pie 214. grozījuma. Nē, tas tomēr atkrīt. Labi, tādā gadījumā 17. kompromiss 17. kompromiss. Kas par? Kas pret? Kas atturējās pieņemts? 216. grozījums tālāk. Kas par? Kas pret? Kas atturējās noraidīts? Pārbaudīsim balsojumu rezultātus. 216. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nu, tas ir pieņemts ar divu balsu vairākumu. Kompromiss C. Kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. Tālāk kompromiss D. Par, pret, atturās pieņemts. Un tālāk 18. kompromiss. Kas par? Tad 18. kompromiss, kas par? Kas pret? Pārbaudīsim balsojumu rezultātu par 18. kompromisu. Beidzam balsot. Nu, un tas ir pieņemts. 40 uh, balsis par, 12 pret. Pārējām pie kompromisa E. Kas par? Kas pret? Atturās pieņemts. Tālāk varam pārēt pie F kompromisa. Kas par? Kas pret? kas atturās pieņems. Un eh, nākamais ir 329. grozījums, kas par pret atturās pieņems. 241. Eh, grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņems. 242. grozījums, kas par, kas pret, atturās pieņems. Tā kompromiss G, kas par, pret, atturās pieņemts. Tālāk. FM 26 atkrīt. Līdz ar to pārējiem pie 246. grozījuma. Kas par? Nē, arī tas atkrīt izrādās. Kur tad nu mēs esam tagad? Nu, pārbaudīsim, kā tur lietas sastāv, pirms turpinam. 2, 5, 6, 4, 6. Yes, it holds, indeed. It holds. And that means that we go to what amendment 248? Yeah, yeah. We go to amendment 248. 248. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Noraidīts. 19. kompromiss. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. Tālāk 259. grozījums. Tas tomēr atkrīt. Mm, Pēc pirmā daļa atkrīt. Tad eh, pārējiem pie 259. grozījuma otrās daļas. Tad balsojam, kas par otro daļu, kas pret. Pārbaudīsim balsojumu rezultātus par 259. grozījumu otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un uh, tas ir noraidīts ar 32 deputātiem balsoja pret. Tālāk 261. grozījums, kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Izskatās. Bet pārbaudīsim tomēr drošības pēc 261. Uh, grozījums. Uh, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Un tas ir noraidīts ar vienas balsas pārsvaru. 200. Nu, nē, šķiet, ka tas arī viss. Tad varam pāriet pie gala balsojuma. Mm, before. Yeah, yeah. Mr. Matan, Matan. Matan. Uh, have a Martēn, kungs, jūs gribējāt nāk ar eh, minoritātes paziņojumu. Vai mēs varam to saņemt rakstveidā? Paldies! Un tagad ziņojuma projekts kā grozīts. And... Sākam balsot. Un drīz beidzam balsot. pieņemts 35 balss par, 14 pret un 4 atturās. Take... Un tagad, tagad uh, liekam uz balsoju mandātu. Yeah. So the vote is open on the mandate. Sākam balsot. Šeit ir jābūt vairākumam. Vairāk nekā 28 balsīm par. Beidzam balsot. Pieņemts 37 balsis par. Tas nozīmē, ka. mēs sāksim starp institūciju sarunas. And a special thank you to Mr. Kāza. Kāza kungs bija referents, vēlējos pateikties viņam īpaši, bet viņš jau ir devies projām. Sign the oral questions in order to table them. Is it here? Here.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 atstāj zāli. Lūdzu, dariet to klusumā, lai mēs varam turpināt sēdi. Nākošais mūsu darba kārtības punkts, pie kura mēs ķersimies pēc ļoti īsa brīža. Bye bye. Friends, small talk must take place outside. E, dārgie draugi, jūs diskusijām ir jānorit ārpus šīs zāles. Es vēlreiz atkārtoju. Kāza say... kungs, es tikai vēlējos jums pateikties. Kāza kungs. Kāza kungs, es tikai vēlējos jums pateikties par ieguldīto darbu šajā ziņojumā, kurš bija ļoti interesants un ļoti nozīmīgs mūsu darbā. Un tagad es Dodu vārdu Lennerkungam, jo mēs skatāmies, skatām darba kārtības desmito punktu, kas uh, attiecās uz Eiropas e, darba iestādes dibināšanu. Paldies, priekšsēdētāji! Pēc šī aizraujošā balsošana mēs varam pāriet pie nākošā temata. Saskaņā ar Eiropas pilsoņu tiesībām, tiesības dzīvot, strādāt, nodarboties ar uzņēmēju darbību, mācīties jebkurā valstī ir nozīmīgs sasniegums, kas ietver arī sociālo e, eh, taistīgumu iekļaušanu. Un mums ir jānodrošina brīva pārvietošanās, kas ir arī taisnīga, panā, nodrošinot to, ka strādājošo tiesības tiek garantētas, ka nepastāv netaisnīga konkurence un netiek eh, pieļauti sociālie pārkāpumi. Es pārstāku no viskaistākā Eiropas reģiona un vismazākā eh, no, no mana mūsu valsts eh, provincēm atrodas tikai dažus kilometrus no Beļģijas un no Vācijas robežas Un es vēlos, lai mūsu pilsoņiem būtu iespējas eh, izbaudīt tās priekšrocības, ko dod šo robežu tūlums. Bet šim nolūkam mums ir jāstiprina darba iespēja taisnīgums. Tāpēc ir jāpanāk divas lietas. Pirmkārt, skaidri un īstenojumi noteikumi darba spēku mobilitātes ziņā Mēs esam daudz jau panākuši šajā sakarā, ir nosūtīto strādājuši direktīvu, vēl citas, un šeit pilnīgi e, noteikumi ir vajadzīgi. Taču noteikumi e, ir tikai papīra vērti, ja tie netiek īstenots. Tāpēc mums ir jāpanāk labāk Eiropas noteikumu īstenošana attiecībā uz mobilitāti. Un tā kā mēs kļūstam aizvien mobilāki, kur 17 miljoni pilsoņu strādā citā valstī nekā viņu pilsonības valsts. E, ir jāseko tam, kā tiek ievērots viņu tiesības, un šeit iestājas Eiropas darba iestāde. Es uzskatu, ka Eiropas darba pies, e, iestāde ir pagaidām esošajā ainā trūkstošais pušta gabaliņš, un tāpēc mums ir jākoncentrējas uz noteikumu īstenošanu, paredzot adekvātu munīciju. Paredzot eh, pievienoto vērtību, kas galvenokārt ir eh, noteikumu īstenošanas jomā, es esmu paredzējis arī citus pienākumus šīs eh, iestādes kompetencē, tāpat piekļuvi informācija gan pilsoņiem, gan uzņēmējiem vējiem ir būtiska, lai varētu panākt to, ka atsevišķi darba devēju un MVU būtu informēti par tiesībām un iespējām darba spēka pārvietošanās jomā, sociālajā nodrošināšanā un citur. Bet es uzskatu, ka šādas informācijas sniegšana drīzāk vispiemērotākā būtu zemākā līmenī, kur pastāv divpusēji uh, vienošanās starp dalību valstīm, ieskaitot arī fiskālo koordinēšanu. Ir jau izveidot, ir jau izskanējuši pienākumi izveidot uh, palīdzības dienestus vai viens uh, vienotu apkalpošanas lodziņu tomēr Mums ir nepieciešama adekvāta munīcija un kompetences, lai šī darba iestāde varētu savus pienākumus izveidot. Nav nekādas vajadzības radīt kādu bezobainu administratīvu tīķeri, un tas nozīmē, ka dalību valstu dalī, ieguldījums būtu ne tikai brīvprātīgs, bet arī izņēmumu gadījumos nepiedalīšanās varētu tikt pieļauta. Tikai, ja mēs visi sadarbojamies, mēs varam panākt atšķirīgu situāciju. Vienas eh, no aspektiem būtu vidutāju loma, ko eh, darbi iestādēja strīdu atrisināšanā. Es ceru, ka kolēģi ir rūpīgi iepazinušies ar ziņojumu un to pat praktiski pārzina no galvas, tāpēc es visu detaļu šeit neizklāstīšu, bet galvenais ir paturēt līdzsvaru starp Mm, subsidiartā dalību valstu kompetenci un aģentūra Eiropas līmenī, kur spētu darboties. Mēģināju šo līdzsvaru atrast, un es domāju, ka kopīgi mēs varam eh, mēģināt to saglabāt. Komisāra Taisene ir noteikusi ambiciozus termiņus, lai šī iestāde darbotos sākot ar nākošo gadu. Es gribētu atbalstīt viņu šajās ambīcijās un domāju, ka lielākā daļa kolēģi tāpat. Mūsu priekšā vēl daudz darba ir, mēs esam jau vairāk kārtīgi tikušies ar pārstāvi no komisijas, ekspertiem, nozars pārstāvjiem, un es cerīgi raugos uz šo sadarbību turpmāk, lai ELA varētu darboties uh, cik vien drīz tas ir iespējams. Paldies! Paldies! Un tagad vārds eh, deputātam Pirinskim, kurš ir sociālistu referents. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs atbalstām nostāju, ka Eiropas darbiestādi ir nepieciešama divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, koordinācijai starp nacionālajām iestādēm ir jāstiprina, un informācijas un vēl vislabākās prakses apmaiņa ir jāplašina, lai nodrošinātu patiesi taisnīgu darba spēka mobilitāti, tādā veidā veidojot uh, patiesu darba tirgu saskaņā ar Eiropas Savienības likumiem. Otrkārt, mēs redzam netaisnīgas darba spēka mobilitāti prakses Eiropas Savienībā, tādas kā diskriminācija, eksploatācija un sociālā krāpšana, dažādās formās, kas nopietni pārkāpja Eiropas pilsoņu tiesības un ka, problēma, kas ir nopietni jārisina. Un šajā sakarā mēs apsveicam komisijas priekšlikumu, kā soli pareizā virzienā, lai veidot struktūru Eiropas institūcijās, eh, ka, eh, ietvaros, kas būtu atbildīgs starp sadarbības starp kompetentām nacionālajām lēviestādēm un Eiropas, un kas panāktu Eiropas likuma piemērošanu. Turklāt šī struktūra palīdzētu stiprināt nacionālo lēviestāžu pilnvaras un stiprināt to kapacitātes, kā arī atbalstīt kopīgās sadarbības um, darbības darbības, kas ir vērstas pret Eiropas likuma pārkāpšanu. Treškārt, vienlaicīgi mēs uzskatām, ka komisijas priekšlikums ir jātīst tālāk, to var uzlabot un labāk koncentrēt, precizējot iestādes eh, kompetences, pienākumus, papildinot tos to ar piemērotām struktūrām. Ceturtkārt Lēnārs kunga ziņojuma projekts. Vēlos pateikties viņam par veik, paveikto darbu. Ir labs pamats mūsu darbam, lai izstrādātu emplu komitejas atzinumu par Eiropas darba iestādi, atbalstot tādas izveidošanu un paredzot tai patiesu pievienoto vērtību darba spēka mobilitāti iekšā tā, iekšē tirgu. Tomēr divi aspekti ir strīdīgi, kurus mēs vēlētos izrunāt sīkāk. Pirmkārt, elā apjoma nedrīkst sašaurināt tikai attiecinot uz nosūtītiem strādājošajiem. Otrkārt, varētu palikt iespējas, ka Eh, mazāk ELA nodarbotos ar sadarbību ar nacionālajām lēmējiestādēm un koordināciju. Tāpat ir jādomā par pastiprinātu sadarbību un baidos, ka tie varētu rasties eh, problēmas gala varianta pieņemšanā. Un šādi elementi, manuprāt, nebūtu vēlami. Piektkārt, Mūsu prāts prioritā arī pirmkārt ir jāprecizē eh, iestādes aktivitāšu apjoms un saskaņā ar komisijas priekš, priekšlikumu mēs saskaramies ar dažādiem jēdzieniem, identiskajam uh, dažādiem terminiem identiskās koncepcijās, kad mēs runājam par strādājošo brīvu pārvietošanos, vai mēs domājam par mobiliem strādājošiem vai mobiliem pilsoņiem, vai vienkārši tas ir pārrobežu, vai mēs eh, ar pārrobežu strādājošo domājam eh, tādu, kurš ir devies eh, strādāt citā valstī, vai kurš ikdienā šķērso divu valstu robežu, tāpat ir Eh, at, atšķirīgi juridiskie akti dažādu jēdzību sakarā, un mums vajadzētu šīs lietas precizēt, un že, kā jau tas ir eh, darīt citos leģislatīvajos tekstos. Tāpat ļoti būtiski ir uh, iz, precīzi izskaidrot teksta mērķus. M Pirmkārt, tas būtu sekot Eiropas eh, likumdošanu noteikumu eh, ieviešanai, un otrkārt ir jāpanāk līdzsvars starp nacionālajām, eh, nacionālās struktūras kompetencēm. And interaction, but also it should have its own active role. Tāpat mums ir jābūt savai lomai ar Eh, attiecībā uz risku izvērtēšanu. Tāpat lēmēji iestādēji ir jāsadarbojas ar citām struktūrām sociālo lietu jomā. Treškārt, organizatoriskā struktūra. Būtu šeit jāņem trīs aspekti. Ja mēs runājam par esošajām struktūrām, tad ir jādomā par tām, kuras nodrošina labāku sadarbību ar nacionālajiem līmeņa iestādēm. Un šeit nav skaidrs, kāpēc atsevišķas eh, struktūras, kas ir nodarbojas ar sociālo jautājumu koordināciju, ir jāpārceļ uz eh, darba iestādi, jo tādā veidā mēs apgrūtinātu to darbību. Tālāk mēs redzam, ka ir ārkārtīgi daudz struktūru, vienību, komiteju un tā tālāk, kuras sako darba mobilitātes uh, E, likuma ievērošanai, kas atrodas ārpus darbiestādes. Viens no darbiestādes nākotnes uzdevumiem būtu nākt klajā ar priekšlikumu, lai labāk varētu saskaņot priekšlikumus. Un C. Nedeklarēta darba platforma ir vajadzīga īpaša uzmanība. Mēs nevaram likvidēt šo platformu bez uh, risinājumu, kur attiecībā uz to, kurš šo darbu turpinās turklāt platforma ir jāprezentē kā autonoma struktūra, kur tiktu. Paredzēti attiecīgi noteikumi. Turklāt jāparedz, ka šajos gadījumos nebūtu grūti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 paredzēt pār, eh, interesēto pušu plašāku pārstāvniecību, ieskaitot sociālos partnerus, tāpat arī no, nozares, uz kurām vairāk attiecas eh, iespējamā eksploatācija tāda kā lauksaimniecība, dzeltniecība, starptautiskais transports un citas jomas. Eh, septītkārt, ņemot vērā iepriekšējos apsvērumus, ir ir nepieciešams sagatavošanas darbs. Ehm, termiņi ir īsi. Mēs nevaram šos termiņus turpināt, un, manuprāt, visiem ir jāmēģina rīkoties aktīvi un ņemt vērā reālās vajadzības Eiropas Savienībā, darba tirgu, kā arī pilsoņu gaidas, kuri cieši seko šiem jautājumiem. Vēlos pateikties e, par jūsu pacietību. Es uzskatu, ka vajadzēja šo plašo izklāstu sniegt. Paldies priekšsēdētāji. Jā, tas bija ļoti noderīgi uzklausīt jūsu sacītu. Un tagad došu vārdu deputātei Tribēzijusai no CR grupas. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī referentam ziņojuma priekšlikums par Eiropas darba iestādi tiešām atstāja pozitīvu iespaidu un mēs uh, varēsim uh, atbalstīt šo priekšlikumu, lai apvienotu vairākas iestādes zem viena jumta, lai to visu harmonizētu un racionalizētu. Tas izklausās labi, bet uh, otrais uh, posms ir tāds, kā pastāv arī dublēšanās risks. Piemēram, šeit tiks veidoti IT portāli, kuri varētu konkurēt jau ar pastāvošām struktūrām. Un uh, nav skaidrs, vai tie būs viegli pieejami MVU un uh, vai tos būs viegli izmantot. Uh, svarīgi ir ievērot uh, šajā kontekstā subsidiaritātes principu un tāpat, lai finansējums tiktu nodrošināts pašreizējā budžeta ietvaros. Un, eh, ja eh, mēs vēlamies, eh, lai šeit ir pievienotā vērtība Eiropas līmenī, tad ir jābūt arī racionālām izmaksām un ietaupījumiem. Šīs uh, procedūras, kas ir e, iecerētas, nedrīkst būt obligātas, un šeit ir jābūt e, konsultācijām ar Eiropas Savienību un dalību valstīm. Tālāk par trešo valstu pilsoņiem un to tiesībām uzturēties noteiktā valstī. Eh, šīs tiesības nevar būt eh, augstākā līmenī nekā eh, citu valstu tiesību normas šai sakarā. Tālāk par kiberuzbrukumiem šeit pastāv tāds risks un ēla Eh, rīcībā būs eh, liels apjoms eh, Eiropas Savienības pilsoņu datu, tādēļ jāveic visi pasākumi, lai šos datus aizsargātu. Un tālāk, es gribētu iebilst pret to, ka šīs iestādes darbība automātiski tiktu pagarināta uz pieciem gadiem. Mēs uh, um, situācija ievērojami mainīsies pret Brexit attiecībā uz uh, Eh, darbinieku nosūtīšanu, sociālām tiesībām. Un eh, tā tad būs liels pārmaiņas, un tādēļ nevar vienkārši tā bez izvērtējuma automātiski pagarināt šīs iestādes darbu, bet eh, mēs labprāt konstruktīvi sadarbosimies ar referentu pie šā gatavojušo ziņojumu. Paldies! Mariana Harkina. Paldies priekšsēdētāji! Visi eh, šīs komitejas locekļi atbalsta priekšlikumu, kas vērsts uz eh, iekšējā tirgus darbības uzlabošanu. Komisija norāda uz izaicinājumiem šai jomā, tātad nepietiekams atbalsts ieteikumi eh, atsevišķām personām pārobežu situācijā, tāpat arī nacionālā līmenī uh, nepietiekamas eh, iespējas organizēt pārobežu sadarbību. Mēs esam pārē, pārgājuši no termina uz eh, mobilitāte uz terminu. Tagad mēs izmantojam jaunu terminu taisnīga vai godīga mobilitāte. Tātad tas ir pamatprincips, bet tas ir attīstīts tālāk. Eh, un tas ir svarīgi, domājot par uh, brīvas pārvietošanās garantēšanu, ir jābūt noteiktiem spēles noteikumiem, kas garantē uh, godīgu situāciju. Tad ir jābūt informācijai, pieejamai sadarbībai starp dažādām iestādēm un ir jābūt arī mehānismiem, kā panākt šo noteikumu ievērošanu. Ceru, ka referents man piekritīs. Šīs Eiropas darba uh, iestāde, vai tā spēs uh, izpildīt šos uzdevumus un dot uh, būtisku ieguldījumu šajā jomā, vai tai būs pietiekamas pilnvaras un resursi. Tātad šie jautājumi ir tie jautājumi, kas mums būs jārisina šai komitejā, un kā jau daudz kolēģi pirms manis ir jaukājuši, uh, jautājuši, vai šeit būs kāda Eiropas pievienotā vērtība. Mēs zinām, ka dažās dalību valstīs ir iebildumi, arī atsevišķas organizācijas iebilst pret sākotnējo komisijas priekšlikumu. Es domāju, ka tas viss mums būtu rūpīgi jāizvērtē. Pateicos referentam par līdz šim paveikto, un viņam ir ļoti skaidra nostāja Šīs uh, iestādes galvenais uzdevums ir panākt normu īstenošanu. Un uh, ir paredzēts, ka dalību valstu līdzdalība nevar būt notikt uz brīvprātības principiem, izņemot ārkārtējus gadījumus. Es domāju, ka nu, šie mērķi varbūt nebūs tik viegli sasniedzami, bet to mēs centīsimies panākt tuvāko mēnešu laikā. darba iestādei ir jānodrošina eh, ievērojama pievienotā vērtība, tai jābūt pilnvarām, lai eh, pildītu eh, savus uzdevumus. Es uzmanīgi sekošu tam uh, Eh, kā šis eh, darbs turpināsies un lai šeit nebūtu pretruna ar eh, citām iestādēm, aģentūrām, kas jau pastāv un veiksmīgi darbojas. Mērķis ir apsveicams, bet mums ir jābūt piesardzīgiem un jāskatās uz to, ka, lai nezaudējam jau sasniegto. Un es domāju, ka es tā saprotu, ka mums būs ļoti daudzas darba tikšanās vēl ar uh, referentu. Paldies! Tinaroņa Kāli. Paldies priekšsēdētāji. Uh, pateicos referentam par ievad vārdiem manuprāt, ir grūti paust tādu absolūtu nostāju attiecībā uz komisijas priekšlikumu, jo grūti tā uzreiz konstatēt, kāda būs pievienotā vērtība Eiropas darba aģentūrai. Un ko jautājums, ko mēs arī no tā visa sagaidām. Ja palūkojamies uz darba spēka brīvu pārvietošanos, galvenā problēma ir nevis tā, ka šādu darbinieku būtu par maz, bet gan gluži otrādi, ka darba devēji izdara spiedienu uz eh, darbiniekiem, lai pasliktinātu darba apstākļus. Un jautājums, kā tad šo problēmu risinās jaunā iestāde. Ja lasām komisijas priekšlikumu, tad tur ir rakstīts par mobilitātes stimulēšanu, lai būtu vieglāk uh, darbiniekiem pārvietoties. Mūsu grupa uzskata, ka akcents būtu jāliek uz citu aspektu, ka šai mobilitātei jābūt taisnīgai, godīgai, jāvēršas pret uh, sociālo dempingu, lai uh, dalību valstu iestādes varētu šos pasākumus uh, koordinēt, kad uh, tiek izdarīts spiediens uz uh, darbiniekiem, lai pasliktinātu darba apstākļus. Un ir jārīkojas horizontālā līmenī, nevis jāuzlabo mobilitāte, bet jāuzlabo cīņa pret uh, sociālo dempingu, jānodrošina uh, labas algas, tāpat ir jādomā par sociālo partneru lomu tie nevar aprobežoties tikai ar konsultatīvu lomu. Sociālie partneri daudzās dalībvalstīs aktīvi darbojas un uh, tiem būtu jādo, jāpiešķir izšķiroša loma jaunajā aģentūrā. Ir arī jāizveido uh, atbilstoši sociālās apdrošināšanas sistēma, jo arī šeit ir liels atšķirības uh, dalību valstu vidū. Ir dalību valstis, kur šajā, šajos pasākumos piedalās ārotbiedrības, citur tas tā nav un tāpat nevajadzētu sagraut to, kas jau tagad labi darbojas dalību valstu līmenī. Mums būtu tieši otrādi jābalstās uz sasniegumiem nacionālā līmenī, lai situāciju vēl uzlabotu. Nu, eh, ir arī uh, Jautājums par uh, resursu pieejam, piemēram, par konsultāciju sniegšanu Eiropas līmenī. Nezinu, vai tas būs nepieciešami, ja šie cilvēki vairs nevarēs uh, strādāt šajā jomā dalību valstīs. Mums ir uh, kritisks viedoklis par šo komisijas priekšlikumu, bet es domāju, ka mēs varam diskutēt par to, kā uzlabot šo priekšlikumu, kā nodrošināt reālu pievienoto vērtību un kā stiprināt sociālo partneru lomu. Paldies! vai kāds vēlas runāt zaļo grupas vārdā? Nē. Tad EFDD grupa. Nē, neviens pārstāvis arī nevēlas izteikties. ENF grupas pārstāvis arī nevēlas runāt. Tad vēl ir pieteikusies Šoidrovs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos atbalstīt Dāņu deputāts teikto. Mums arī ir, man arī ir šaubas par šo jauno darba iestādi, vai tā būs iestāde vai aģentūra. Un tāpat mums ir jāizdomā, ko tad mēs vēlamies, vai tā būs uh, tāda struktūra, kur valstis būs atbildīgas par lēmumu pieņemšanu, vai tā būs tāda Eiropas līmeņa aģentūra. Tātad, kas mums labāk ir vajadzīgs, vai šāda iestāde vai aģentūra, kas palīdz komisijai īstenot tiesību normas un e, veikt e, īstenošanas kontroli? Tas ir pamat jautājums. Es nedomāju, ka mums vajadzētu vairot ierā, ierēģņu skaitu, bet gluži otrādi iestādēm būtu jāstrādā efektīvi un rūpīgi pamat, jāievēro arī subsidiaritātes princips. Un arī mēs esam ierakstījuši e, starp iestāžu nolīgumā, ka e, šai iestādē tad būtu jāatrodas kādā jaunā dalība e, valstī. Bet, nu, ja tā nav īsta aģentūra, mums jābūt uzmanīgiem. Jautājums arī, kā tiks finansēta šīs iestādes darbība. Un kā komisija uh, to organizēs, vai informācija tiks sniegta par brīvu vai nē. Teiksim, ja kāds uzņēmums vērsīsies pie šīs iestādes, uzdot jautājumus, uzdodot jautājumus par saistībām, tad šādā gadījumā ir jāsniedz informācija par brīvu. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, un es arī gribu izteikt aicinājumu stiprināt dalību valstu kompetenci. Es saprotu, katrai dalību valstī ir jābūt tiesībām pārs, būt pārstāvētai šajā jaunajā aģentūrā. Tātad, lai šajā jaunajā struktūrā būtu pārstāvēta katra dalība valsts. Merci beaucoup. Euh, Nous savons que... Paldies. Paldies, saka Tidjē kungs. Jā, mēs uh, zinām, ka Eiropas Savienība ir tāda milzīga mašinērija, un pirms mēs vēl radām kaut kādu jaunu struktūru šo iestādi, būtu jāatbild uz jautājumu, kā tauta uz to reaģēs. Radīsies atkal jautājums, vai šāda iestāde vispār nepieciešama, vai Eiropas Savienība nepārņem dalību valstu funkcijas, eh, vai tai nav pārāk liela vara piešķirt, un es domāju, šie jautājumi ir pamatoti, un mums būs jāatbild uz šiem jautājumiem, jākliedē neskaidrības. Bet tāpat laikā sociālajā Eiropā ir nepieciešama iestāde, kas cīnītos pret uh, krāpšanu sociālo, sociālajā jomā, pret netaisnību saistībā ar mobilitāti. Un šai iestādei, manuprāt, būtu jāaizstāv Eiropas uh, eh, Savienībā uh, eh, darba ņēmēju tiesības. Pēc tam ir jāizlēm, kādi līdzekļi būs tās rīcībā. Līdzekļi, resursi nozīmē to, ka Eiropas uh, Eh, parlamentam arī jābūt ir eh, pārstāvētam, piemēram, valdē, un ir jāpiešķir pietiekam liels budžets pie nosacījuma, ka tas eh, nenāktu par sliktu citā sociālajai politikai citās jomās, un mums arī ir jāizvairās no pārāk sarežģītu struktūru izveidas. Tātad šai aģentūrai būtu jāpiešķir pilnvaras, bet tai būtu tāpat laikā jārespektē dalību valstu kompetence. Un deputāts Leners, un viņš to arī norādījis uh, savā runā, tātad uh, ir uh, panācis, viņš cenšas panākt tādu līdzsvaru uh, Eh, starp dalību valstu interesēm un eh, Eiropas Savienības eh, interesēm kopumā. Kalvēšām Bonkungam vārds. Gracias. Paldies. Priekšsādētāji īsos vārdos, jo Aldē vārdā referenta Ēna referente Harkina jau sacīja, ka mēs pilnībā varam piekrīt, bet atgriežoties pie tā, ko teica iepriekšējais runātājs, kur var, kuram var par 80% piekrist. Domāju, ka šeit nevajag to paredzēt kā debates par to, kā aģentūras pastāvēšana. Ja, Eh, iejaucas eh, valsts iekšējās lietās, jo kas tad notiek ar Eiropas eh, kosmosa aģentūru, ar Eiropas centrālo banku un tā tālāk. Nē, šeit nav runa par dalību valstīm, bet par to, ka mēs atzīstam, ka katras dalību valsts darba tirgi jau gadsimtiem ilgi kultūras, vēsturisku, geogrāfisku un citu apsvērumu dēļ ir atšķirīgi un tādi paliks ilgu, vēl ilgu laiku, lai neteiktu notikt uz visiem laikiem. Mēs varam homogenizēt visādas laicīgas un struktūras, taiskaitā institucionālas, kuras sev ir pierādījusi, bet problēma ir tā, ka ir vienots tirgus ar, ar pilnīgu mobilitāti un veselu rindu ar transversālām pamatu problēmām, kurās ir saistāmas ar um, minimālajām tiesībām, ar to tiesību slieksni, kas ir jānodrošina strādājošajiem, un uh, Um, noteikumiem, kas iet um, tālāk nekā dalībvalstu robežas, veidojot kādu ietvaru un nevis kādu uh, atsevišķu darba tirgu, un tāpēc mums ir nepieciešams, uh, uh nepieciešama Eiropas struktūra, kas seko tam, kā tiek izpildīti Eiropas likumi. Un tādā veidā šo problēmu traktējot ir svarīgi saprat to, ka uh, Eh, parādās, ne jau perfekti izveidoti, nē, mēs neesam tas, eh, tas kungs, bet mēs eh, ar šo iestādi nododam mūsu pilsoņiem noderīgu rīku, kurš ar laiku pilnveidosies un attaisnos sevi, uh, ar saviem, ar, ar sava darba rezultātiem un parādīs to, cik būtisks ir Eiropas ietvars pamat tiesībām, lielajām tiesībām, kas ir caurvijošas. Tādā veidā mēs tam šai struktūrai piešķiram funkcijas, kuras sagaidām, kas būtu kontroli, kritērija, rezultātu uzkrāšana un tālāk. Un, nepiešķir tās funkcijas, ar kurām nodarbojas jau citas. Esmu nobažījies par to, ka šī aģentūra varētu uzsākt arī veikt pētījumus. Nē, pē, e, pētījumiem ir dažādi citi e, iestādījumi. Šī nav pētniecības iestāde tā varētu tos darbus koordinēt. Jā, tas būtu ideāli, bet tad, kad mēs runājam par resursiem un finanšu resursiem, tad mēs nedrīkstam pieļaut uzdevumu dubultošanos, ja tas ir jāspe, ja specifiski jānorāda, un ir arī vesela rinda specifisku jomu, kur tas ir nepieciešams pats par sevi. Paldies! Thank you. Uh... Paldies! Nedomāju, ka vēl kāds vēlas izteikties. Vai tomēr vēl kāds? Nu, ja neviens nevēlas izteikties, tad tādā gadījumā varbūt eh, komisijas pārstāv kāds no DG Employment vēlētos izteikties. Paldies, priekšstādētāji. Pārstāvu komisiju DG Employment. Pavisam īsi. Trīs komentāri. Pirmkārt, liels paldies jums! Pateicos, ka man šī iespēja šeit piedalīties un uzklausīt pirmo diskusiju. Nu, Pārsvarā par darba grafiku referenta kungs sacīja, ka, nu, ka mums ienosākta gala ir ierosinājums ļoti ambiciozu darba grafiku. Jūs tam sakojat, tā kā liels paldies jums par to. Es zinu, ka termiņi tiešām ir saspringti. Zinu, ko tas nozīmē, cik intensīvs ir uh, attiecīgi darbs. Uh, Un vēlreiz es jums pateicos. Otrkārt, eh, paldies arī par eh, pausto atbalstu mūsu ierosinājumam. Nu, saklausīju, saskatīju ziņojumā atbalstu. Nu, protams, ir zināmas domstarpības, mūsu pieeja un jūsu pieeja atšķiras, un par to arī diskutēsim. Tik līdz kā jūs, roka, jūs būs rokā skaidrs mandāts, tad nu, turpināsim diskusijas. Nu, un mans pēdējais komentārs. Uh, ir tāds, ka rūpīgi ieklausījos jūsu sacītajā, iepazināmies ar jūsu saņēmumu projektu, redzam, kur mums ir domstarpības. Būs jāsniedz jums papildus informācija par dažiem no mūsu priekšlikuma elementiem, piemēram, par um, iestādes uzdevumiem. Galvenais un nu, pirmais uzdevums ir informatīvs uzdevums. Pēdējais, septītais uzdevums kopā ar septiņu uzdevumu, ko viņam iedodam, ir eh, sekmēt sadarbību. Gadījumā, ja darba tirgu ir kādi, eh, kādas problēmas, kādi, kādi mm, pārāvumi, tad uh, tiesādē noteikts funkcijas. Par nosaukumu, par uh, funkcijām, par uh, to, cik efektīvi būs šī iestāde, dzirdējām jūs komentārus eh, miedarbībā ar Euris un nedekrētā darba platforma, visu to piefiksējam, turpināsim par to diskutēt. Mūsu priekšlikums, tas mans pēdējais komentārs ir, kur ir tiesību aktu pakotne. Tas nodrošinās gan prevenciju, gan pat pastāvošo normu ieviešanu darba iestādes sniegs informāciju un palīdzēs dalību valstīm sniegt arī pretī informāciju. Tā viss ir daļa no preventīviem pasākumiem. Nu, no savas puses var um, jums um, piedāvāt uh, turpmāk savu palīdzību, vēl es būšu, būšu jūsu rīcībā, gan jūsu referentu kungs, gan arī vienu referentu rīcībā, protams, un um, uzturēsim kontakts. Paldies! Thank you. The Paldies, eh, tātad eh, grafiks. 17. jūlijas eh, galējais termiņš grozījuma iesniegšanai, kas nozīmē Nākamnedēļ, 17. jūlijas, tad otrdien, pusdienlaiks. Līdz 29. 3. augustam tiks izskatīti grozījumi, oktobrī, 18. oktobrī balsosim komitejā un tad attiecīgi būs arī diskusijas plenārsēdē. Lenārs Kungs, vai jūs vēlaties vēl ko piebilst? Jā, nu, ja jūs ierosināt mainīt uh, termiņu uz rītdienu, arī to es pieņemtu, man nav problēma. Ja ceļu kolēģi piekrīt, tad, tad lūdzu, ne, nu, man es arī neiebilstu, saka priekšstādātāji. Nu, pirms vasaras atvaļinājuma tiešām tāds pateicis atvieglojums būtu, bet, nu, tā gluži, gluži krastā neies. Labi, nu, tad uh, turpinam. 11. punkts darba kārtībā. trauksmes eh, cēlēju aizsardzība. To personu, kas ziņo par pārkāpumu Eiropas tiesībās. Aizsardzības Ilikaša kungs ir referents. Viņu šeit aizstāja kolēģis. Tātad došu kolēģi arī vārdu attiecīgi. Jā, nu, tā kā Oša kungs eh, ir labi pastrādājis, tā kā Kārija kundze, eh, viņš tam šādi nevarēja būt šodien šeit, un, nu, bet, ja, nu, un savas, tā teikt, pilnvaras, paziņot, ko te viņš ir sastrādājis. Diskusija ir svarīga. Nu, te ir runa par to, lai no, tātad nodrošinātu labu aizsardzību trauksmes cēlējiem. Nu, ziņojums nav slikts tiešām, tad runa par pamatiesībām, tātad, kas pienākās šīm personām. Nu, vienlaik šeit mēģinājām arī uh, ņemt vērā maksimāli daudz uh, grozījumu. Pieminēšu sešas svarīgākos. Anonimitātes nodrošināšana, tas būtu svarīgākais. Ar šīm personām jādod uh, tiesības būt anonīmiem. Tāpat ir svarīgi paplašināt darbības jomu, lai Arī tātad personas, kas strādā administrācijās valdībās, varētu būt šeit iekļauts. Attiecīgi arī līdzstrādnieki būtu aizsargāti. Treškārt, ir ja nepieciešams nodrošināt unificētā aizsardzību Eiropas līmenī šīm personām. Ir personas, kas eh, darbojas Eiropas Savienības iestādēs pelnījuši šādā aizsardzību. Tā ir nepieciešama horizontāla procedūra. Kā tad uh, var uh, iesniegt šīs uh, sūdzības. Uh, Tad ir iespēja um, tātad um, struktūras ietvaros sniegt šo informāciju, bet tāpat arī jābūt kādai ārējai struktūrai. Darbības jomai jābūt paplašinātai, jāiekļauj visi aspekti. Pirmā par darba tiesībām. Tādēļ arī šis, tas ir mūsu rīcībā, bet arī jāņem vērā citas stratēģijas kas aizstāv sabiedriskās intereses. Trauksmes eh, cēlēji, nu, viņiem nav jābūt obligāti daļai no kādas iestādes. Tā tikpat labi būtu persona, kurai tīri radusies interesi par kādiem jautājumiem, kurš uzdās par kādām nebūšanām, eh, tīri no malas kaut kur. Mēs mm, ceram, ka būs panāksim vienošanos. Gaidām turpmākās diskusijas. Gaidām arī grozījumus. Paldies! Thank you. Um... Paldies! Dāvids Kāza ir viens no ēnu referentiem. Viņš te kaut kur ir, vai kāds viņu aizstāja, nē? Mihāls Dečens, arī jūs esat ēnu referents. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšstādātāji. Neatkarīgi no Panamas dokumentiem vai Liks, Liks vai kā citādi, ir skaidrs, ka šai direktīva ir nepieciešama. Kolēģis no jūrī to atbalsta, piedāvātais priekšlikums eh, attiecas uz trauksmes cēlējiem eh, privāta sektorā un valsts sektorā. Paredz iekšējā un ārēju eh, ziņošanas sistēmu ir skaidrs, ka sociālajie partneri, veidojot šo ziņošanas sistēmu, arī jāiesaistīt. Tātad sociālajie partneri ir jāiesaistam. Nu, un šeit atzinums varbūt nav pietiekami precīzs. Direktīvas priekšlikums. Um, paredz iespēju ziņot par tiesību pārkāpumiem noteiktās, noteiktās tiesību jomās. Nu, te apskatās tuvāk pārkāpumi pret eh, darba ņēmēju tiesībām jau sevišķi. Tie te nav iekļauti vispār. Nu, tas, manuprāt, ir tāds problemātisks punkts. To, to nu, vajadzētu novērst, mainīt. Ja tas tā paliek, tad mēs to galīgi nevarētu pieņemt. Tā tiesiskais pamats. Iekšā tirgus stiprināšana Nu, tas, manuprāt, nav īsti adekvāti. Tas ir novērst absurdām situācijām. Kāds darba ņēmējs varētu pieteikties un ziņot, ka kāds pārkāpums pret uh, dzīvnieku labturības normām, piemēram, bet par to viņš nedrīkstētu ziņot. Varbūt viņš nedrīkstētu ziņot, ja viņa pašu tiesības ir pārkāptas, kā darba ņēmēja tiesības. Nu, tas nu, galīgi nedara. Mums jāskatās, lai šādi gadījumi te būtu iekļauti. Un nu, te ir daudz vēl var piestrādāt. Mums noteikti būs daudz grozījumu. Nu, un eh, ceru, ka mums būs laba sadarbība. Eh, es laiku jaušu kungu nākotnē. Paldies. Thank you, uh, eh, Mr. Hodge. Paldies, Hodge kungs, kas pārstāv ECR kā nu referents. Lūdzu, jums vārds. Paldies. paldies. Jā, it sevišķi atsaucoties uz Panamas dokumentiem aferę Cambridge Analytica, czy też sprawa Jakoba Gui przeciwko Republice Mołdawii. Nu jā, tad arī bez Panamas dokumentiem un LuxLeaks jāsaka, ka eh, Cambridge Analytica varētu piesaukt šeit, ja viņiem bija problēmas ar šo trauksmes celšanu. Nu, šādas eh, personas ir nepieciešams, jo sevišķi domā par globalizāciju, Tie, kuriem ir nauda, tie valda pasauli. Un, nu, līdz ar to vēl vairāk vajadzīgi šādi trauksmes cēlē, kas uh, sako tiem līdzi. Nu, protams, eh, jādod iespēju viņiem uh, rūpēties par to, lai mūs dzīvotu labākā sabiedrībā. Nu, tādēļ nepieciešams sabiedrības līmeņa pasākumi un, un, un formas tātad šo trauksmes cēlēju aizsardzībai. Daži komentāri un tāpat arī dažas iebildes no manas puses. Uh, Pirmais pants. Tur uh, šī aizsardzība tiek ierobežota tikai uz atsevišķām jomām. Mēs ierosinām šo jomu klāstu paplašināt. Nu, piemēram, tur, ko ir runa par uh, potenciālo mm, sodu pasākumu, mazin, ierobežošanu pasākumu mazināšanu. Ceturtajā pantā savukārt. Um, Ir runa par to, ka te varētu iekļaut arī, arī teiksim, pašvaldības, kurās ir noteikti iedzīvotāju skaits, bet arī mazākas komunas, kurās mazāk nekā 10 tūkstoši iedzīvotāju nevajadzētu izslēgt pašvaldības tātad. Varbūt tur ir liela dabas resursa, piemēram, un, un tad līdz ar to tad varētu būt, zināms, um, likumības centieni kaut ko tur piesist. Uh, Tālāk, 13. pants, te mēs lasām, ka tiesība, tātad ziņotāji ir aizsargājumi tikai tad, ja viņi kaut ko ziņo iekšēji, arī ziņošanas mehānisms līdz ar to tik kā tiek izslēgts, nu nezinu, manuprāt, nu, par konkurējošām firmām, teiksim, ja ir divas firmas, kas kaut ko sarunājušas, tad uh, šāds iekšējais mehānisms vispār nestrādātu. Tas varbūt arī ir riskanti šiem ziņotājiem. Līdz ar to par to nāksies diskutēt. Nu, no savas puses vēlos vēl piebilst, ka Polija šo projektu atbalsta. Šādu programmu īstenot Polijā gan pagaidām būtu sarežģīti. Mums ir diezgan negatīva pieredze ar tā sauktiem informantiem, kā tos kādreiz sauc, stučītājiem, teiksim, kas ir neformāli darbinieki. Nu, no komunistiskiem laikiem šiem apzīmēm ir tādas kā mielas, uh, un uh, šādām personām parasti neusticās personas, kas, kas uh, kaut ko ziņo Nu, tas diezko mūsu kultūrā nestrādā, tāpēc šim priekšlikumam jāpiet uzmanīgi. Mums sākumā ir jāinformē eh, sabiedrība, jāsagatavo sabiedrība tam, ka šie eh, trauksmes cēlēji eh, ir varbūt ļoti noderīgi, ka, ka viņus nav jāskat par kaut kādiem nodevējiem. Un polijā pagaidām uz to raugās citādi. Un šis pats apzīmējums, trauksmes cēlējs vai ziņotājs, mums atsauca atmiņā padomu laikus, kad, kad uh, kad mājās nedrīkstēja runāt par kādām aizliegtām lietām, un tad, ja kāds to padzirdēja, tad, tad, tad, tad eh, ziņoja tālāk. Un palējā mums ir uh, likuma projekts par trauksmes cēlēju aizsardzību, bet no savas puses var sacīt, ka nu, tā vienkārši ir tēma, kas poļiem pagaidām ir diezgan sarežģīta. Katrā ziņā pašu projektu mēs atbalstam. Paldies! Thank you! Paldies, jā, interesanti ieklausīties šādos komentāros. Diana Toma, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Jūs šķiet esat vienīgā komitejas, komitejas vadītāja šajā parlamentā, kas zina, ka mans uzvārds ir nevis Tūma, bet Toma. Paldies. Eh, nu, tad paldies arī referentam, protams, par veikumu. Man arī daži komentāri. Noklāt nu, sakot, nejūtos īsti komfortabli šeit, jo, nu, man nostāja ir diezgan atšķirīga, sācumā, to, ko teica kolēģi. Man personiskā pieredze arī atšķiras, varbūt no citu deputātu pieredzes esmu dzimusi padomju savienībā. Nu, apmēram par to pašu runāja arī poļu kolēģis. Dzīvoja režīmā, kurā denunciācija tika rosināta un sakmēta. Tas neatiecās tikai uz sportiskajiem noslēgumiem, bet arī korupciju. Esmu pārliecināta, ka ja mēs eh, sekmēsim šādu denunciāciju, trauksmes celšanu, tad tas var kļūt eh, par bīstamu fenomenu, un tas var traucēt eh, parasti sabiedrības dzīvē, kas balstās savstarpēju uzticēšanos. Attiecības starp eh, pilsoņiem, iestādēm, valsts un publiskām iestādēm, vis tam visam jābalstās uz savstarpēju uzticēšanos. Protams, ir gadījumi, kad trauksmes celšana ir nepieciešama. Protams, mēs esam daudz šā, šādus gadījumus, bet sekmēt šādu uzvedību un izstrādāt īpašu instrumentu, uh, Nu, nezinu, tev uz kārtas liks pārāk daudz. Nevajadzētu paplašināt direktīvas eh, darbības jomu bez konkrētiem iemesliem. Tādēļ nevar atbalstīt eh, priekšlikumu paplašināt šo, šo direktīvu arī uz darba tiesību pārkāpumiem. Mēs gan runājam par darba iestādi, te pirmīt par inspektorātiem, tā tālāk. Nu, lai tad ietur izstrādā. Tauksmes cēlējs eh, tāpat arī nedrīkst startēt ar anonīmām denunciācijām. Tas ir amorāli trauksmes eh, cēliem allaži ir eh, komitētiem iestādēm jādara zināms, kas viņš ir. Protams, datu aizsardzības normas ir jā, jāievēro, bet pilnīga anonimitāte, nu, pat padomu laikā tāda tika aizliegta. Labi, es nesalīdzinu tagad padomu savienību un mūsu savienību, es vienkārši jums stāstu par savu pieredzi, kāda man bija uh, bērnībā, jaunībā. Trauksmes sāšana var būt gan pamatota, gan nepamatota. Nu, īstiem drachmas celieniem jāsniedz aizsardzība, bet jāsaprot, ka, ka ir ļoti viegli sagraut uzņēmumu vai organizācijas reputāciju, labo vārdu ar kaut kādu pu publisku skandālu. Tā ir atbalsta komisijas nostāja, tā ierosina noteikti procedūru, kā izskatīt eh, ziņojumus par kādiem pārkāpumiem, tātad sākumā iekšējā kārtībā. Uzņēmumai struktūrai jādod iespēja pārbaudīt šo ziņojumu un iespējams tad novērst problēmas. Ja nav iekšējās kontrolas procedūra trausmas cēlējiem, tad tas var novest pie situācijām, kur kāda ārēja uzraudzības iestādē vienkārši izmanto neapmierinātu darbinieku tātad, nostājumu. Tāpat jānodrošina, lai šīs struktūras nepārklājas ar pastāvošiem. Revīzijas palāta taču mums ir un petīcija komiteja, tur arī tiek saņemta informācija par tiesību pārkāpumiem. Un vispēc. Ja no nu Eiropas Savienībā kas tāds tiks ieviests, nu, tad varbūt jāpadomā arī par paraugu prakses eh, apmaiņu. Nu, tas jau eh, nav nekāds jauns divritenis. Arī valstīm, kurām ir apstāsts šis līgums, tas būtu jāpiedāvā. Ja runa par Eiropas eh, saimnības nodokļu maksātāju naudiņu, tad būtu tikai loģiski, ja mūsu partneri, kas saņem lielas summas, lai arī viņiem būtu iespēja līdzīgi rīkoties. Un nu, šeit jārod līdzsvars starp uh, savienības interesu aizsardzību no, no vienas puses un citu partneru, ja viens pušu aizsardzību no otras. Paldies! Paldies! Džīna Lamberta, vai jūs vēlatos izteikties, lūdzu? Paldies priekšsēdētājiem, paldies arī uh, referentam, kurš uh, sarūpējis mums labu pamatu turpmākam darbam. Bija interesanti ieklausīties arī dažādās, dažādos skatu punktos, citu reģionu, citu pieredzi guvušu cilvēku liecības. Nu, arī mūsu grupai šis pasākums liekas svarīgs. Un, nu, Tas gan būtu jāievieš eh, tikai sagatavojot cilvēkus, tad paskaidrot, eh, par kādām interesēm īsti ir runa, kādas intereses mēģinam aizsargāt. Nu, sākam pieminēt piemērus. Um, nesenām problēmām. Lakslīgs Panamas dokumenti, Cambridge Analytica skandāls. Nu, šeit mēs, es domāju, visi piekristu, ka, ka šāda veida trauksmes celšana bija sabiedrības interesēs. Un tā, tas, tā izraisīja arī tas nopietns fundamentāls jautājums par to, kā uh, mūsu pasauli ir iekārtota. Nu, mūsu grupa uzskata, ka šis ir būtisks tiesību akts, un esam gandarīti. Uh, redzēja, ka tas beidzot sāk materializēties, bet no nu, komisijas puses zinām, sakustējušās piekrītām tām, ka nav skaidrības par tiesisko pamatu. Kā tad ir ar darba tiesībām? Uzskatām, ka tur jā, tur ir dažādas iestādes, bet ja mēs domājam par tādiem dziļiem un, un sistēmiskiem pārkāpumiem, tad nav nekāda iemesla, kādēļ eh, šīs jomas a priori vajadzētu atstāt aiz borta. Un jautājums par ļaunprātīgu trauksmes celšanu. Nu, lai valstīm taču jābūt noteiktiem pasākumiem, kas uh, vēršas pret cilvēkiem, kas apzināti grāvīja kādu uzņēmumu vai, vai personu reputāciju. Bez uh, eh, konkrēta pamatojuma par, par, šā, par tā teikt uh, eh, godam cieņas aizskaršanu. Taču ir kaut kāda pasākuma, tāpēc te papildus pasākums nevajag. Uh, nu, bet, uh, aizsardzība būtu jāplašina savukārt ne tikai uz pašiem trauksmes cēlējiem, bet arī viņu tuviniekiem. Tāpat ir jautājums par informācijas sniegšanu, tā skaitā um, ziņošanu. Nu, piemēram, cilvēks ir iesniedzis šo informāciju, bet nezinu, kas notiks tālāk. Nezinu, kādas būs uh, attiecīgas sekas arī. Tā kā šeit pie tā būtu jāpiestrādā. Kā sacīja, mēs šo dosiju uzskatām par svarīgu. Tas, ko kolēģis sacīja par iestādes eh, apjomu un tā tālāk, nu, tas eh, būs eh, jāizskata tuvāk. Un gaidīsim ar priekšlikumus no citām grupām. Paldies! Thank you. I cannot see. Paldies, neredzu nevienu no PTD. Kā tad būtu ar NF pārstāvjiem? Vai ir kāds pārstāvs ieradies? Nē? Labi, paldies. Hauša kungs, nu, nu lūdzu. Paldies! Lūdzu, atsaukties to, ko sacīja Tonas kundze. Viņa gan atstāja šo tēlu. Nā, nē, viņa nav, nav atstājusi tēlu. Jā, viņa vēl ir šeit. Runātājs atvainojas, ka nav pamanījis. Atsakot, ir jāuzmanās. Šim jautājumam jāpieiet viedi. Eh, Nepieciešams panākt līdzsvaru. Šeit mums nepieciešami tādi tiesiskie pasākumi, kas nevedīs pie, pie, pie tā, lai kādi absurdi apvainojumi netiek izplatīti tālāk. Ir runa par reputāciju, noteikumiem. Vēlos vēlreiz norādīt, ka persona, par kuru uh, trauksmes cēlējs sniedz informāciju, viņam jādod iespēja arī uz godīgu tātad eh, procesu pretendēt. Un uh, trauksmes cēlēja aizsardzībai jābūt saistītē ar to, cik par precīzi ir informācija, ko viņš sniedz. Nedrīkst pieļaut, ka kāds, kurš eh, sniedz tālāk kaut kādu apšaubām absurdu informāciju, automātiski saņem trauksmes cēlēja status un tad var dzīvot zaļi. Tas var novest arī pie visai gariem procesiem, un tā gaitā šī, šis cilvēks baudīs aizsardzību. Nu, šeit es varu atsaukties arī uz to, ko sacīja Tomas kundze. Nu, šeit tiešām jāpiesargās, bet uh, domāju, ka turpmākajās diskusijās šos jautājumus arī izsvērsim un atrisināsim. Paldies! Thank you all for your intervention. Paldies jums visiem par komentāriem. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 18. jūlijas, pusdienlaiks. Grozījumi tiks izskatīti līdz, līdz no 29. līdz 30. augustam, un balsojums komitejā notiks 24. septembrī. Balsojums jūrī komitejā savukārt 10. oktobrī. Un tā man pārējie pie 12 darba kārtības punktā Savienības vispārīgais būčets 19. Eh, finanšu gadam visās sadaļās. Viss ievads no manas puses. Es esmu šeit priekšsādētāji. 19. jūnijā pieņēmām savu atzinumu, atzinumu projektu un mandātu trialogam, kur sniedzam mūsu vadlīnijas attiecībā uz budžeta sarunām, sarunu komandai savā dzinuma projektā. Izceļ arī nodarbinātības prioritātes budžeta līnijas, kas atbalsta sociālo dialogu un pasākums, kas veids sociālo partneru atbalstām, ir ārkārtīgi svarīgi. Runājot par uh, sociālo partneru iesaisti, Eiropas pusgadā, piemēram, un sociālo tiesību pīlāru īstenošanu. Tādēļ mēs izsakām nožēlu, ka ir samazināts maksājuma apropriācijas, ko ir ar komisiju darba attiecībām un sociālajam dialogam. Un eh, mēs visdrīzāk iesniegsim grozījumus, eh, lūdzot paaugstināt maksājuma apropriāciju šeit. Un kā par stacionāriem projektām mēs noraidām arī kurus samazinājumus budžeta programmai, nodarbinātībai, sociālajām lietām un inklusivitāti attiecīgajām budžeta pozīcijām. Un eh, nu, pieprasam arī līdzsvaru starp, eh, starp saistību un maksājumu apropriācijām, lai eh, dotu iespēju šīm politikām optimāli izpausties. Tādēļ nosodam arī to, kā tiek ierosināts samazināt uh, vairākas budžeta pozīcijas 19. gadam salīdzinājumā ar 18. Eh, gadu. Mm, kā parasti, modrs sakosnīgs padomus nostājas attīstībai, lai nodrošinātu, ka budžeta pozīcijas, kas atrodas mūsu eh, pārziņā, kas, ka mūsu kompetences netiktu samazinātas. Par darbu iestādi, par ko spriedām pirms brīža, man, man budžeta uh, kolēģiem mūsu nostāja ir skaidra. Jaunas aģentūras radot, eh, nu, tām jārodas, tam jārod jauni līdzekļi. Nevar pārspēlēt līdzekļus no, no citiem avotiem, no citām aģentūrām, izveidot jaunas. Tāpat laikā, tad, nu, pēc šiem jau vārdiem došu vārdu referentiem, ja, ir kāda ēnu referenti ieradušies. Redzu, ka Didjē kungs ir pagodinājis mūs ar savu klātbūtni. Tad ir vārds, lūdzu. Si, madame la présidente, et... Paldies, priekšsēdētāji un referenti. Un tā kā mēs nonākam pie jauna etapa ar budžeta grozījumiem, es vēlos pateikties jums tāpat kā jūsu darba grupā, jo mēs esam noturējuši visai konstruktīvas sanāksmes. Uh, starp ēnu referentiem vēl pirms pāris stundām šodien, un mēs sastrādājamies roku rokā. Kopš pašiem sākumiem tautīnieki vēlējās uzsvērt mūsuprāt būtiskākos elementus, kuri arī ir rodami 19. E, jūnijā komitejā pieņemtajā tekstā. Tas nozīmē samazina, no, nepieļaut uh, sociālo lietu budžetu samazinājumu, piešķirt prioritā, kā prioritāru paredzēt cīņu pret bezdarbu ilgstošu un jauniešu bezdarbu un atstumtību, izmantot racionālākā veidā struktūra fondus, lai šī politika tiktu izmantota ar visu tās potenciālu Un tālāk jauniešu nodarbinātības iniciatīva, kur saistība apropriācijas nākošajam gadam ir jāpatur tādā pat līmenī kā šogad, jeb tas ir 300 miljoni eiro. Turklāt ir vēl citi pasākumi, kurus var uzlabot. Pirmkārt, vajag, vajadzētu atzīt pieticīgo komisijas piedāvāto pieaugumu e, rubrikā sociālā un teritoriālā kohēzija. Deuxième chose, je regrette fortement. Otrkārt, jānorāda uz eures programmas samazinājumu par 27,5%. Tāpat arī e, pro, par 23% makrofinansējums sociālajām eh, partnerībai. Mēs domājam, ka šis samazinājums tiks iekļauts tekstā pēc grozījuma iesniegšanas, jo es uzskatu, ka šīs programmas, kas attiec uz sociālo uzņēmumu finansēšanu, ka tām, ka tam ir jābūt eh, tādā pat līmenī kā nākošajā gadā, kā šogad. Un visbeidzot par pilotu projektiem. Mm Žēl, ka atsevišķu pilotu projektu priekšizvērti nav pabeigta pareizajā virzienā. Šeit es domāju par kolēģis Klūnas pilotu projektu, par metastāžu vēzi un datu trūkuma dēļ. Ir saņemta D atzīme, lai gan, manuprāt, komisijas darbs ne, nebija uzdevuma augstumos un ir nepieciešams jauns novērtējums. Pat es zinu, kā um, izredzes uh, tomēr ir nelielas un visbeidzot aicinu un mudinu budžetlēmē iestādi iekļaut uh, A un B atzīmes budžeta uh, pilotu projektus bez gaidīšanas budžetā, lai šie pilotu projekti varētu kalpot kā sākums jaunām politikām, nodarbinātības sociālo lietu jomā, un pie tā ir jāstrādā ātri, jo sociālie steidzamības jautājumi Eiropas Savienībā ir visai reāli, kā mēs to zinām. Paldies par uzmanību. Paldies! Nākošais runātājs Sagnesi Jongērijus no sociāldemokrātu grupas. Runāšu mūsu ēdreferents Sergio Pietro vārdā. Vispārīgos ievadvārdos norādīšu, ka mēs atbalstām mūsu priekšsēdētājas Maritas eh, atzinumu projektu, jo tekstā ir iekļautas prioritārās lietas. Protams, Mēs mēģināsim atzinumu stiprināt un papildināt, bet, manuprāt, sociālo tiesību eh, pilāru eh, Eiropas mērķus 2020 un eh, tūkstošgadas mērķus. Kopumā teksts ir labs attiecībā uz 19. gadu budžetu. Mūsu problēma ir tā, ka padome dalība valstis e, uzdod Eiropas Savienībai papildu prioritātes un vienlaicīgi aklā savtīgumā nacionālās valdības neparedz adekvātu finansējumu Eiropas Savienības kopīgajām politikām, un tas mūsu prāt apgrūtina uh, Eiropas Savienību rezultātu sasniegšanu un tādā veidā iedzīvotāji ja var vilties. Domāju, ka šāda bezatbildīga pieeja palielina frustrāciju, neusticību un vilšanos Eiropas Savienībā. Tādējādi mūsuprāt. prioritā arī būs sinerģijas veidošana, kas palīdz mums samazināt sociālās eh, nevienlīdzības un diverģences. Ko, kur eh, vislielākā problēma ir uh, Eiropas semestra prezentācijā eh, saskatāma un, protams, budžet, sociālo budžetu samazināšana radīs tikai vairāk problēmu. Savukārt, nevienlīdzības problēma jau tiek uzskatīta kā viena no no, nu, kā vislielākā šobrīd. Un tagad es nosaukšu četras atsevišķas programmas. Pirmkārt, budžeta mandātā, un paldies mūsu spiedienam, Eiropas parlaments pieprasa adekvātu finansējumu jauniešu nākotnē, vai tie nāktu no lauko vai pilsētvidas jauniešu, garantija ir mērķtiecīga programma, cerams e, pagaidu specifiskai problēmai, un šobrīd mums ir jādomā, kā mēs mazināsim ilgtermiņu nevienlīdzību un paredzēsim ilgtermiņu sociālas investīcijas. E, otrkārt, bērnu garantija. Šajā sakarā mēs pieprasām to, lai bērni tiktu uzskatīti kā prioritāte un investēts eh, tajos pirmkārt. Ja bērnu nabadzības problēma netiek risinātā caur politisku darbību, tad pastāv risks, ka mēs izslēgsim eh, nā, lielu daļu nākošās paudzes ir jāparādz vienlīdzīgas iespējas jaunajām paudzēm un jāparādz mehānismi, kas garantētu to, lai ik vienam būtu nepieciešami līdzekļi un pakalpojumi, lai kļūtu par atbildīgiem un veiksmīgiem sabiedrības locekļiem. Tas eh, ir panākams samazinot nabadzību, tīpaši bērnu nabadzību, ko vislabākajā veidā var panākt uh, īstenojot eh, ilgtermiņu sociālo stabilizatorus. Bērna garantija ir būtiska struktūrāla reforma un jāuzskata kā investīcija stabilitāte un labklājība Eiropas Savienībā, eh, kas ir nepieciešama, lai saglabātu Eiropas Savienības izaugsmes eh, potenciālu. Tālāk trešais jautājums ir sociālais dialogs. Mēs nevaram visu laiku runāt par kvalitatīvām darba vietām un algu celšanu, ne pieliekot pūliņus ehm, strādājošo organizāciju stiprināšanā, jo tās ir būtiskas, lai panāktu kvalitatīvas darba vietas ar labu atalgojumu un eh, ceturkārt solidaritātes korpus. Šajā sakarā mēs uzskatām, ka jaunas iniciatīvas nevar tikt īstenotas uz esošo um, labi darbojošos programmu rēķinu. Mēs nevaram piekrist e, trilogā procedūra rezultātam, jo nav skaidrības par finansējuma avotiem šīm iniciatīvām. Un tāpēc mums ir skaidri tas atzinumā jānorāda. Paldies! Paldies Nākošais runātājs no ECR deputāta Trebezjus. Paldies, priekšsādātāji. Uh, ES vispārējais budžets 2019. gadām paredz 166 miljārdus maksājumu apropriācijās un pieaugums par 3% ir paredzēts. Tas ir milzīga summa ņemot vērā uh, Brexit Eiropas Savienība to uzskata par investīciju budžetu. Šī ideja pamatos nav slikta, bet šeit tomēr vēl ir nopietnas problēmas. Šim budžetam ir paredzēts uh, risināt Eirozonas problēmas ar transfers savienības uh, starp starpniecību un netiek pārbaudīts, vai šīs, šie līdzekļi tiek atbalstoši izmantoti. Tātad nauda tiek novirzīta uz trūcīgākiem reģioniem, bet netiek kontrolēts izmantojums. Un tā nav pareizā pieeja, ir nepieciešama stiprāka kontrole, atbildība un budžeta disciplīna. Uh, un industriālu struktūru veidošana pēc Francijas paraugu, ko valsts uh, kontrolē, nav pareizā pieeja. Eiropas Savienība um, un, un dalību valstī vajadzētu samazināt regulējumu un uh, birokrātiju, lai tiešām palīdzētu uzņēmējiem un lai uh, mazie un vidējie uzņēmumi un rūpniecība radītu jaunas darba vietas, ne tikai lai šīs darba vietas radītu politiķi. Sociālo tiesību pilārs ir politisko nolūku deklarācija, bet jautājums, vai uh, tas būs kaut kas vairāk par deklarāciju. Tātad šeit uh, šīs paredzētās summas ir jāpamato. Tagad kaut ko pozitīvu vēlos teikt. Ir paredzēts stiprināt robežu apsardzes, tas ir labi. Un ir arī nepieciešams papildu finansējums Sīrijas kara bēgļiem Turcijā bet jāsaka, ka situācija nav tik slikta, bet varam piedzīvot arī sliktākus laikus. Tad ir jādomā par to, kā labāk uh, izmantot šos līdzekļus, labāk kontrolēt. Runājot par jauniešu iniciatīvu, es jau četrus gadus runāju par to, ka rezultāti būtu jāpārbauda un jāpārbauda, vai līdzekļi ir saprātīgi izmantoti, bet šī komiteja to vienmēr ir noraidījusi. Ar, uh, mums vienmēr ir uzmanīgi jāraugās uz to, kā tiek izmantot Eiropas nodokļu maksātāju līdzekļi. Konverģenci ir grūti nodrošināt arī eirozonas ietvaros un ne jau vienmēr iztērējot vairāk līdzekļus bez atbilstošas kontrolas uh, Eh, nabadzīgākos reģionos, to mēs panāksim. Mums būtu jāmeklē eh, tādi risinājumi, kas dotu uh, pozitīvus rezultātus un uh, kas būtu konstruktīvi. Paldies! Paldies! Tagad vārds Džinai Lambertai no zaļo grupas. Paldies priekšsēdētāji pavisam īsi. Kopumā mēs atbalstam ierosināto priekšlikumu. Nu, tika arī nu pat uh, pieminēta jauniešu nodarbinātības iniciatīva. Mēs to uzskatām par svarīgu iniciatīvu, un revīzijas tiesas, uh, revīzijas palāta ziņojums norāda, ka, ja vēlamies panākt uh, izvirzītos mērķus, tad būtu jāpalielina uh, Uh, piešķirtie resursi un nauda tiek pareizi izmantota. Bet dalība valstis, diemžēl, nevēlas atbalstīt šādu pieju. Tāpat, manuprāt, svarīgi tīpaši šobrīd nesamazināt finansējumu uh, sociālajiem un nodarbinātības pasākumiem. Tas, tie mums ir nepieciešami, ja dalību valstis vēlas līdzekļus tērēt eh, citām vajadzībām, tad būtu jāpārskatā attieksme pret budžetu kopumā. Vienmēr tiek runāts par to, ka ar mazākiem līdzekļiem jāizdara vairāk. Nu, šeit var būt arī tomēr uh, pastāv robežas, kuras uh, nevaram pārkāpt. Mēs uh, atbalstīsim uh, jauniešu nodarbinātības iniciatīvu un iesniegsim atbilstošus grozījumus. Paldies! Paldies! Vēlos atgādināt, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir rīt 12. Uh, jūlijā pulksten 16. Balsojums mūsu komitejā notiks 29. augustā no rīta. Un termiņš budžeta grozījumu iesniegšanai attiecībā uz PP un PN, PE. Tātad var uh, iesniegt grozījums ar 38 grozījumiem plenāru sēdēji un arī grupas var iesniegt šādus grozījumus līdz 6. septembrim, un tāpat individuāli deputāti. Mums ir jādomā par to, vai nu pārdalīt jau pieejamo naudu budžetā, vai jāmeklē citi finansējuma avoti budžetam. Tātad šeit ir divi varianti iespējami. Manuprāt, šīs bija īsas, bet ļoti nozīmīgas debates. 12. to punktu uh, atstāsim malā pagaidām, pāriesim pie 13. punkta nodarbinā uh, darba dēvē finansiālais ieguldījums, lai risinātu nodarbinātības problēmas. Vārds Vēbers kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Atcerieties, pirmajā viedokļu apmaiņā izskanēja līdzīgas, līdzīgi viedokļi no visām politiskām grupām, tika pausts atbalsts šim ziņojumam, tika iesniegt 111 grozījumi un no tiem jau ir sagatavoti 26 kompromisa grozījumu priekšlikumi. Vakar bija mūsu līdzstrādnieku tikšanās. Un tika panākta vienošanās par daudzām lietām. Ēnu referentu sanāksmi paredzēt 28. augustā, kurā mēs arī apspriedīsim kompromisa grozījumus. Kā jau es pašā sākumā norādīju, mūsu mērķis nav pieņemt Eiropas līmeņa tiesību aktu par šīs eh, darba starpnieku finansiālās uh, līdzdalības uh, noregulēšanu. Nē, runa par to, kā mēs iepazīstamies ar praksi, kas pastāv dažādās valstīs, rosināsim pieredzes apmaiņu. Un tāpat jāpievērš uzmanība vairākām lietām. Un viena no šīm svarīgākām lietām varētu būt tāda, ka darbinieki ir tā jāapmāca vai viņiem jāizskaidro, lai viņi saprastu, ko nozīmē šī finansiālā līdzdalība. Mēs nevaram noliekt, ka ar, ar šādu līdzdalību ir saistīts risks, un tādēļ būtu svarīgi, lai viņi saprastu gan plusus, gan mīnusus šai gadījumā. To protams, var uh, darīt arī paši uzņēmumi, bet mēs uzskatām, ka arī dalību valstu pienākums būtu atbilstoši izskaidrot uh, šos jautājumus. Protams, kā jau es pirmajā diskusijā norādīju, nav pieļaujama nekāda veida diskriminācija attiecībā uz darba ņēmēju uh, Uh, finansiālo līdzdalību, visiem ir jādod šādas iespējas. Un vēl viens svarīgs aspekts ir. saistīts ar to, kādu informācijas apjomu var uh, sniegt katram un kurā brīdī, jo uh, Eh, šis var būt tāds sensitīvs jautājums, teiksim, pirms eh, tiek uzsākta uzņēmuma kotēšana biržā. Nu, varbūt visu informāciju nav iespējams publiskot, bet, nu, ir jādara eh, tas, kas ir iespējams, un šeit nedrīkst rīkoties negodprātīgi. Nu, tas bija īsumā viss, ko vēlējos šodien teikt, un tagad ar interesi uzklausīšu kolēģu teiktu. Paldies! Paldies! Agnese Jongēriusa aizstāv deputātu Pāvēlu no S&D grupas. it's, it's the end of the day. Jā, diena iet uz beigām, atvainojos, te esmu nedaudz nogurusi, bet, nu, skatos, kāds te ir savu balsošanas kartiņu atstājis iekārtā, bet nu tā ir gadās. Nu, Emiljāna Vārdā vēlas atvainoties, viņš nevar ierasties šodien uz diskusiju, bet viņš man te ir piespēlējis šāds tāds komentārs. Kā tad viņa nostāja par attiecībā uz šo failu? Viņš uzskata, ka dalībnieku finansiālā līdzdalība šīs schēmas eh, var būt labas eh, un nāk par labu gan darba ņēmējiem, gan uzņēmumam. Ja darbinieki ir iesaistīti konsultācijās un lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī ja šīs eh, schēmas, ja tās pavada atbilstoši izglītība, apmācība. Un par um, plusiem. Uh, Mm, ilgspējīga pārvaldība, konstruktīvs sociālais dialogs, mm, kā arī citi aspekti tādi, kā, piemēram, apvienotība ar savu darbu, motivācija, attīstības iespējas darbiniekiem, mm, kā arī saimnieka sajūta, kā arī teiksim, iemaņu pilnveidošana, papildus ienākumu, bet kā referentiem minēja, Un tad tiešām ir nepieciešams tas, lai darba ņēmēji būtu labi informēti. Ja, protams, šeit pastāv arī zinām riski, kas saistās ar šīm schēmām. Nu, piemēram, cilvēks var zaudēt savas uh, ietaupījumus, investīcijas, nu, kā arī darbu gadījumā, ja uzņēmums, piemēram, bankrotē, nu, tad uh, nu, uh, cilvēks var piedzīvot dubultus zaudējumus. Uh, Nu, mēs no savas puses vēlētos pasvītrot, ka dalībnieku finansiālās eh, līdzdalības eh, mm, iegūmiem eh, no alaša jābūt kā tādam papildinājumam, slēdzam ar viņa parasto algu un tādām tiesībām kā sociālās iemaksas. Un tās nedrīkst aizstāt augšminētos ienākumus vai, vai tos mazināt. Un turklāt, ko es vēlētos izcelt to, ka līdzdalība šajās programmās tā jābūt pilnībā brīvprātīgai. Tātad brīvprātīgai no darbinieku puses. Tas arī ietekmēt viņu mobilitāti vai, vai arī tiesības uz um, streiku vai kādām citām darbībām. Un noslēgumā. Kolēģis uh, ceru uz konstruktīvu sadarbību jums, referents kundze, un uh, citiem ēnu referentiem darbā pie šī dosē. Tā kā paldies jums par līdz šim paveikto darbu un uh, Gaidīsim, kas tad notiks eh, tālāk. Thank you. Then I'll give the floor to... Paldies. Un tagad Sārna Sandēra. Paldies, priekšsēdētāji. Es ierados ar kavēšanos, jūs bija ekan balsojumā, un man šķiet, ka jūs esat nedaudz apsteiguši eh, šodienas darba kārtību LP komitejā. Vispirms es vēlos referentē pateikties par sagatavo ziņojumu projektu, kurš ir ļoti labi pamatots un, manuprāt, ir stabils pamats darbam, iecerēts pareizā virzienā, ņemot vērā noteiktās prioritātes mūsu grupā par finanšu dalību eh, strādājošajiem. Mēs šodien runājam par 111 grozījumiem, kurus iesnieguši ir mūsu kolēģi, un no savas puses kā tautas partijas ēnu referenti atgādināšu trīs būtiskākos vēstījumus no mūsu grupas caur 20 iesniegtajiem grozījumiem. Pirmkārt, protams, strādājošo finansiāla dalība ir jāveicina, jo tas ir taisnīgs vērtību sadalījuma veids uzņēmumā un e, tam ir jānotiek ik vienas dalībvalsts līmenī. Šeit ir būtiski ņemt vērā esošo režīmu un uzņēmēt darbības tīklojumu vidi dalībvalstī. Eiropas līmenī savukārt ir jāveido um, informācijas apmaiņas vieta ar vislabāko praksi. Tālāk otra prioritāte mūsuprāt ir ļoti būtiski tas, lai strādājošo finansiāla dalība iet roku rokā ar strādājošo informēšanu. Viņiem ir jādod iespējas pilnībā pārzinot situāciju, izvērtēt priekšrocības un trūkums dažādiem dalības režīmiem. Un, visbeidzot, mūsuprāt, ir svarīgi tas, lai strādājošo finansiālu dalību būtu brīvprātīgi, tīpaši MVU ietvaros. Ir jāpanāk tas, lai mazajos uzņēmumos nebūtu neproporcionālu administratīvu vai citu izmaksu, kas varētu apgrūtināt strādājošo finansiālu dalību. Un kopumā vēlos paust savu gandarījumu un prieku sadarboties ar jums pie šī ziņojuma. Diskusijas iesākās tehniskā sanāksmē, kur arī noritēja ļoti uh, labvēlīgā gaisotnē, un es domāju, ka tādā arī darbs turpināsies. Paldies! Paldies, Gēriks kungs! Tagad vārds jums. Paldies! Paldies, Oskūks kundze, cienījamā referentē. Dalībnieku līdzdalība var būt labs instruments, kas paaugstina darbinieku motivāciju. Un, uh, un tāpat arī uzlabo uzņēmē, uzņēmuma pozīciju. Un, uh, tas saistās ar uh, pašu uh, devumu, un tas var būt par pamatu labai uzņēmējdarbības kultūrai, kur darbinieki ar savām idejām un pašu iniciatīvām piedalās uzņēmumu izaugsmē. Tas var stiprināt Eiropas uzņēmējdarbības garu un, un bīdi. Un, un tāpat arī palīdzēt veidot jaunas formas, bet nepieciešami arī skaidri regulējumi. Un tas arī atzīmēts ziņojumā. Nedrīkst eh, pieļaut, ka mm, darbinieki eh, piespiež eh, kaut kā mm, uzņēmumu vadību neadekvāti rīkoties. Jā, tāpat arī jāvienkāršo regulējums. Lai arī vidējie darbinieki, jo sevišķi, ja runa par ģimenes uzņēmumiem un, un, un amatniekiem, mm, tur varbūt pat vairāk būtu jāpiedalās šiem darbiniekiem, un, un šo, šiem impulsiem nepieciešami Mūsu rezolūcija nevajadzētu novest pie papildus birokrātijas. Jāgarantē tas, lai šai līdzlībai būtu pievienotā vērtība darbiniekiem un nevis eksploat, papildus eksploatācija. Kopā centīsimies eh, panākt jaunu Eiropas eh, eh, tādu mm, piegājienu, piedalīties darba ņēmējiem, kas nāks par nāks par labu gan viņiem, gan arī darba devējiem. Paldies! Thank you. Then I'll give... Paldies, Vārts Lamberts kundzei, lūdzu. Pateicos, nu man nav daudz ko piebilst pie tā, ko kolēģi jau te izklāstīja, bet eh, nu, arī par darba atmosfēru tiešām eh, ir labi panākt eh, tādu vienotu risinājumu. Paldies referentē par šiem centieniem un atsaukšos uz kolēģi sacīto. Proti, šīs schēmas nav domāts tam, lai aizstātu darbinieku atalgojumu un algu. Tas nu būtu pats svarīgākais, būtu jāuzsver. Nedrīkst pārcelt vai nes arī risku uz viņu ienākumiem. Mēs sevi šie cilvēki nespēja šo risku panest. Bet, nu, darbinieku iesaiste ir noderīga sevišķi, ja mēs runājam par darbinieku saglabāšanu, darba vietu saglabāšanu. Viņi jutīsies atbildīgāk par uzņēmumu darbību, vairāk iesaistīt uzņēmumu darbībā, un tas ir svarīgi. Nu, protams, arī papildus riska dalīšana ir svarīga, tāds kā kooperatīva modelis, kas varbūt eh, pat labā netiek īpaši eh, nu, izcelts, eh, domājot par dažādu uzņēmumu struktūrām. Nu, lūk, tie ir daži no svarīgākiem jautājumiem. Es saku tam, ka šīm schēmām jābūt brīvprātīgām. Es nedrīkst aizstāt at, darbinieku atalgojumu, nedrīkst pārnest ekonomisko risku uz viņu pleciem. Tā, kā, tā protams, ne, nekļūst par tādu burvienu uiņu vai panacēju. Uh, Un domāju, ka reizēm šāds iespējas rodas no, no šajā komitejā. Jau schēma ir interesanta. Tā var paaugstināt darbinieku iesaisti, cik lielā mērā tas var aktivizēt tātad iekļaušanās darba tirgu, es nezinu, bet, nu, katrā ziņā kopumā institīva ir interesanta. Paldies. Thank you, Madam Weber. Paldies, un Vēvers kundze, vai teiksit kādu vārdu? Paldies, kolēģi, vēlos norādīt, kā visa šīs lietas un principi jau ir ziņojumā iekļauti un stiprināti kompromisā projektā. Protams, šeit ir runa par brīvprātīgu dalību. Un ab, apzinoties, kā peļņa ir papildus atalgojumam, jo mēs nevaram nostādīt strādājošos tādā situācijā, kas tiem būtu draud, draudīgi. Šeit ir runa par nediskriminēšanu un par pienācīgu informēšanu, lai izprastu riskus, jo tā ir uzņēmē darbības pasauli, tajā ir savu risku, un mēs nevēlamies cilvēks nostādīt stāvoklī, kas būtu sliktāks nekā pašreizējais. Bet vienlaicīgi ir tiesa, kā dalība valstīs ir atšķirīgas schēmas, un, manuprāt, šī iespēja nav tikusi pienācīgi izmantota, jo tā palīdzētu nodrošināt daudz vairāk stabilitātes darba tirgū, taiskaitā laikā, kad uzņēmumi saskarās ar grūtībām. Tas varētu būt viens no veidiem, kā uzņēmumus atbalstīt un arī atbalstīt eh, strādājošo darbvietas. Un ar prieku tikšos jums 28. augustā referents sanāksmē, un es vēlos novēlēt jums ļoti jaukas un patīkamas brīvdienas. Paldies! E, termiņi tagad 24. septembrī plānojam e, šo tekstu pieņemt templu sanāksmē un plenārsēdē novembrī. Tagad Es vēlos pateikties jums visiem par uzmanību, atgādināšu, ka rīt notiek koordinatoru sanāksme pulksteni no 9, no 9 līdz 10.30. Un pēc tam būs mūsu ierindas sanāksme, mūsu komitejas sanāksme par Eiropas sociālo fondu. Mūsu rīcībā būs divas stundas diskusijām un domājams, ka kāds no jums šo diskusiju tomēr apmeklēs, jo tā ir svarīga un mums, mēs uzklausīsim Eiropas komisijas darbinieces Žukavas ievadvārdus, un kā jūs zināt, vienmēr ir vienmēr eh, cīņa par to, kā naudu uh, starp tiem, kas naudu sadala un tērē, bet, nu, lūdzu, mēģiniet tomēr to apmeklēt vēl pirms mūsu vasaras atrunājuma. Paldies!